ziņojumu par Dānijas prezidentūras darba pārskatu. Gribēju sveikt uh, ministru prezidenti Holi Torningu Šmitu no Dānijas. Man ir arī liels prieks, ka ir ieradies komisijas eh, prezidents Barozo kungs. Un nekavējoties eh, ķeramies pie darba, pirmām kārtām došu vārdu ministru prezidents kundzei Helē Torninjā Šmitai. Lūdzu. Cienījamais Eiropas parlamenta priekšsēdētāji, komisijas priekšsēdētāji, cienījamie politisko grupu uh, priekšsēdētāji, Eiropas parlamenta deputāti un komisijas pārstāvi. Tas tik tiešām ir, eh, tā ir privilēģija uzstāties